Tisztelt képviselőtársaim, eh, rátérnénk a következő. Godātie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts ir situācija Turcijā, bet pirms mēs, uh, mēs sākam Mums jāpagaida vēl dažas minūtes, līdz ieradīsies Mogherīnī kundze, jo viņa šobrīd pieradās, piedalās vēl citā sanāksmē. Tiklīdz viņa ieradīsies, mēs atsāksim sanāksmi.